Līdz ar to varam uzskatīt, ka šie grozījumi ir tikuši pieņemti. No GUE uh, politiskās grupas es esmu saņēmis priekšlikumu iestāt Martinu Mirdiču par uh, atbildīgo personu. Ja nevienam ir iebildumu, tad uzskatīsim, ka tā, tas uh, arī tā tiks nokārtots.